Klāt mobilitāte ir Eiropas 2020 pamata elements, un mēs visi šo dokumentu esam parakstījuši. Paldies! Paldies um, komisāru kungam. Tās arī noslēdz uh, diskusiju. Rīt balsosim 12.30. Nākamais punkts darba kārtībā ir. Uh, ziņojums, eh, Hansliks kundzes eh, ziņojums eh, par pakopam direktīvā paredzēto sastarpējas izvērtēšanas procesu. Es došu vārdu referentī četras minūtes. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, mam dzisiaj... Godātais komisārkungs, priekšsēdētāji, šodien man ir iespēja prezentēt jums uh, ziņojumu par pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējās izvērtēšanas procesu. Jūs zināt, ka iekšliet, iekšējā tirgus uh, komiteja ļoti aktīvi strādā ar šo direktīvu. Tas ir ļoti nozīmīgs likumdošanas akts pēdējos gados. Un savstarpējā, par savstarpējās izvērtēšanas procesu mēs piedāvājam virkni priekšlikumu, kā uzlabot pakalpojumu tirgu Eiropas Savienībā. Pirmkārt, mēs runājam par uh, rezultātiem, kas ir panākti līdz šim un uh, kāda pasākuma jāveic, lai uzlabotu iekšējā tirgu. Un tāpat tiek piedāvāta procedūra, kā veikt savstarpējo izvērtēšanu. Šis jautājums ir skatāms arī kooperēšanās sadarbības kontekstā. Uh, un ieviešot pakalpojumu direktīvu, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams liels zināšanu daudzums. Mums ir jābūt skaidrībai par to, kas notiek pakalpojumu tirgu dalību valstīs. Un, manuprāt, savstarpējās izvērtēšanas process um, būs ļoti nozīmīgs instruments pakalpojumu tirgus attīstībā, bet uh, šis instruments ir jāizmanto tikai nepieciešamības gadījumos, gadījumos, kad tas ir vajadzīgs. Un domājam, ka, protams, jānodrošina procesa caurskatāmība, regulāri apmainoties ar informāciju, piedāvājot informāciju iesaistītajām pusēm un uh, komisārs. Komisāram es gribētu teikt, ka strādājot ar šo ziņojumu, uh, mēs apzinājāmies, ka kopīgais pakalpojumu tirgus spēs funkcionēt labi, ja pilnībā tiks ieviest pakalpojumu direktīva. Diemžēl tagad, kad pagājuši jau vairāki gadi kopš šīs direktīvas pieņemšanas, situācija tomēr varētu būt labāka. Un Mēs domājam, ka Eiropas komisijai būtu aktīvāk jāvēršās pret dalībvalstīm, jāaicina tās vai jāpiespiež obligāti pilnībā īstenot pakalpojumu direktīvu. Mēs gribam arī zināt, lai tiešām priekšrocības, ko dod šī direktīva, tiek pilnībā izmantotas. Šobrīd notiek debats par taupības pasākumiem, bet mēs nedrīkstam atstāt novārtā vai ignorēt šīs priekšrocības, ko piedāvā um, pakalpojumu direktīva, kas ļautu veidot darba vietas Eiropas Savienībā. Un saskaņot um, pakalpojumu kvalitāti dalību valstīs. Tāpat mēs domājam, ka būtu nepieciešams iesaistīt arī mūsu tad, IMCO komiteju uzraudzīšanā, proti kā notiek direktīvas ieviešana ir svarīgi uh, garantēt arī to, lai uh, kontaktpunkti dalībvalstīs darbotos. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Kolēģis Baš, kolēģi Bašesku kundze, paldies priekšādētāji. Pilnībā ieviešot pakalpojumu direktīvu, uh, tiks uzlabota Eiropas Savienības konkurētspēja pasaulē. Tā pašā laikā integrēts pakalpojumu tirgus veicinās izaugsmi, padarīs to dinamiskāku. Pakalpojumi sastāda divas trešdaļas no, no IKP visā Eiropas Savienībā. Uh, Un tāpēc ir jānovērš likumdošanas šķēršļi un barjeras, kas neļauj šī tirgus potenciāli izmantot pilnībā. Rumānijā notiek tā saucamie efektivitātes testi turisma sektorā un arī celtniecībā. Ir izveidots kontaktpunkts vai tāda kā komunikācijas aģentūra, uh, kas ļautu um, ienākt tirgū. Tagad lūdzu Luāna kungs. Paldies priekšēdētāji, līdzīgi kā teica referente, deviņi no deviņas no desmit darba vietām Eiropas Savienībā, tās ir darba vietas pakalpojumu sektorā, un divas trešdaļas IKP dod Eiropas Savienībā pakalpojumu joma. Tā ir nozara ar ļoti, ļoti lielu nozīmi arī, lai uzlabotu konkurētspēju Eiropas Savienībā. Pakalpojumu tirgu ir iespējams uzlabot, un es domāju, ka reģionālo vietējo um, struktūru un organizāciju izveide ir jāturpina un jāuzlabo koordinācija to starpā, bet savstarpējās izvērtēšanas process ir svarīgs instruments, lai identificētu šķēršļus un barjeras, un mūsu darbības sekmes atkarība, ir atkarīga no visiem iesaistītajiem. Paldies! Nevidelovas kundze lūdzu. Darbie kolēģi, saskaņā ar komisijas pētījumiem 9 no 10 jaunajām darbvietām ir pakalpojumu sfērā, tāpēc pakalpojumi ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības konkurētspējai. Šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo dziļu krīzi, pieaug bezdarbs un jaunās darbvietas ir samērā nedrošas. Tāpēc ir jādomā par jauniem pakalpojumiem un pasākumiem pakalpojumu ieviešanu, un šiem pasākumiem ir jādarbojas. Savstarpēja izvērtēšana, kas balstās uz pakalpojumu direktīvas piemērošanu, ir vienīgais mehānisms, kas var nodrošināt iekšē tirgus darbību Eiropas Savienībā. Tā veiksmīga darbība. Paldies! Nākošais runātājs Flašikova. Paldies, priekšsēdētāji! komisāri, kolēģi, veidot vienotu tirgu pakalpojumu sfērā bija viens no Eiropas Savienības eh, veidošanas stūrakmeņiem, bet vienotā tirgus un pakalpo, vienātie pakalpojumi nebija pašmērķis, bet tas bija paredzēts, lai uzlabotu Eiropas Savienības eh, iedzīvotāju stāvo situāciju. Eh, tas ir izmantojams kā potenciāls, lai izveidot jaunas darba vietas un nodrošinātu jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Šī iespēja mums ir krīzes laikā jāizmanto. Dalībvalsts, kurā tiek sniegt pakalpojumi ļoti bieži, rada šķēršļus jaunai darbvietai tīpaši apdrošināšanas ziņā. Apdrošināšana nevar, nav pārnesam pār robežām, un tas ir nozīmīgs šķērslis uzņēmējiem, piemēram, celtniecībā. Es gribētu aicināt komisiju atcelt šāda veida šķēršļus, pārdomāt šāda veida šķēršļu atcelšanu un e, pārdomāt e, pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības e, iekšēnē. Grazie, la... Paldies, nākošais Eh, runātājs. Gracias. Eh... Rīgojina, paldies priekšsādātāji. Iekšējā tirgus veidošana ir ne tikai viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem, bet arī būtisks eh, projekts izaugsmē un nodarbinātībai. Savstarpējas izvērtēšanas process, kas ir paredzēts direktīvā, ir izrādījies kā instruments, eh, noderīgs instruments. Pirmkārt, lai skaidrot dažādas divdomīgas situācijas, kas vienmēr ir sastopamas dzīvē. Otrkārt, lai izvērtētu, vai dalību valsts ir piemērojis visus attiecīgos pasākumus un piemēro likumu burtu. Un treškārt, lai E, izplatītu labas plakas izmantošanu. Taču tomēr e, pastāv dažādas nacionāla rakstura barjeras, kas kavē e, profesionāla pakalpojuma sniegšana starp uzņēmumiem un ir nepieciešams adekvātā un pilnīgā veidā piemērot direktīvas nosacījumus. Dāmas un kungi, pakalpojuma direktīvas pieņemšana bija būtisks pagrieziena punkts Eiropas Savienībā un Tomēr par savstarpēju izvērtēšanu runājot, mums ir tāls ceļš vēl aizvien ejams. Paldies! Paldies! Nāko, pēdējais runātājs e, šajā uzstāšanās kārtā Ilda Figērēdu. Paldies e, priekšsēdētājiem! Ar nožēlu jāatzīst, ka e, pakalpojumu liberalizācija Eiropas Savienībā notiek neņemot vērā atšķirību starp dalību valstīm, jo brīvas eh, apmešanās iespējas attīstīt nozīmē, ka vienas valstis eh, attīstītākās eh, pārceļ savus uzņēmumus uz mazāk attīstītām valstīm, Eh, tādā veidā graujot daudz darbvietas. Eh, līdzīgs process notika Portugālē jau pirms kāda laika, mm, it īpaši tirzniecībā pakalpojumos, eh, lielveiga kaluziņa. Un tāpēc aicinām Eiropas komisiju pārskatīt savu stratēģiju Eh, pakalpojumu liberalizācija, lai varētu saglabāt dalību valstu nodarbinātību, kurās ir trauslākas ekonomikas. Paldies! Un nākošais runātājs komisārs Andors. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Ziņojums par savstarpējās izvērtēšanas procesa pakalpojumu direktīvai sniedz jaunus apliecinājumus Eiropas parlamenta būtiskai lomē šajā sakarā centrālo lomu gan direktīvas apspriešanas, gan transponēšanas procesā. Šis ziņojums, manuprāt, ir būtisks devums, lai pilnībā varētu ieviest eh, pakalpojumu direktīvu visās dalībvalstīs. Es gribētu pateikties referentēm Algožātai Hanslikai par būtisku analīzi un spēcīgo vēstījumu, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Tāpat arī es gribētu pateikties ēnu referentiem, it īpaši Evelīnai Gebhardei, kas um, eh, veic nozīmīgu darbu eh, eh, direktīvas izvērtēšanā februārī. Tāpat arī kom parlamenta komitejas priekšsēdētājam Harboram. Um, Mūsu nolūks ir panākt pilnīgu eh, pakalpojumu direktīvas aspektu, vai juridisku, vai praktisku ieviešanu un darbību. Mums ir ne tikai jākoriģē un jāadaptē nacionālā likumdošana, bet mums ir arī jānodrošina tas, ka vienotie apkalpošanas slodziņa viens pieturs aģentūras pilnībā darbojas. Tāpat arī ziņojums ir spēcīgs vēstījums attiecībā uz nākamajiem soļiem, kas ir veicami. Uh, pakalpojumu direktīvas sakarā. Pakalpojumu direktīva ir parādījusi taustāmus panākumus. Savukārt eh, atsevišķas jomas vēl ir ar trūkumiem, tāpēc mums ir jādo, jādodas tālāk uz priekšu, un jūsu ziņojums ir nozīmīgs darbs šajā sakarā. Es apsveicu komisijas janvāra uh, paziņojuma iekļūt E, paziņojumu par izvērtēšanas procesa rezultātiem, kur ir parādīts, ka vairāk ir jāņem vērā iekšējā tirgus lietotāja praktiskās problēmas, iedzīvotāja problēmas, uzņēmēja problēmas. Kāda rīka mums būtu jāizmanto, lai mēs šos mērķus varētu sasniegt? Kopīgi ar dalību valstīm komisija ir uzsākusi uh, e, pārskatīšana noteikumiem uz vietas komisijas instrumenti bieži vien darbojas e, vienlaicīgi un to sasaiste vai papildinota izmantošana var situāciju uzlabot tādā veidā pants, kas darbojas Beļģijā, attiecībās klientiem Nīderlandē, var tikt izmantots uz vairākām direktīvām, direktīvām par elektronisko komerciju, eh, par eh, kvalifikāciju, par pakalpojumu sniegšanu un tā tālāk. Runājot par nacionālajām administrācijām, mēs veicam sniegumu testu šiem noteikumiem Šo testu mēs veicam balstoties uz trim jomām - e, izglītība, turisms un uzņēmējdarbības e, pakalpojumi. Balstoties uz e, konstatētiem rezultātiem, komisija piedāvās konkrēts pasākums 2012. gadā, lai varētu nodrošināt labāk iekšējā tirgus funkcionēšanu. Papildus tam, ja mēs eh, rūpīgāk uzlūkojam atsevišķas barjeras, kas ir norādītas šajā pārskatā, tad tas nozīmē, ka ir jādomā par to, kā mēs šīs barjeras varam atcelt, kā ierobežojums varam atcelt, it īpaši tādās jomās, kam ir augsta pievienotā vērtība, kas ir nozīmīga Um, augsti kvalificētiem darbiem, advokātiem, inženieriem, nodokļu padomniekiem un tā tālāk. Ir jādomā par innovatīviem uh, uzņēmējdarbības modeļiem. Komisija izvērtēs, kā attiecīgās prasības darbojas uz vietas, un 2012. gadā uh, lems, vai ir nepieciešams uzsākt īpašas iniciatīvas. Tāpat arī tiks izvērtēti, um, izvērtēta direktīvas ekonomiskā efektivitāte. Šajā ziņā ir parādīts, uh, cik uh, svarīgs parlamenta acīs ir šāds pētījums un visbeidzot runājot par savstarpēju izvērtēšanu kā darba metodu, mēs zinām, ka tas bija būtisks rīks e, pakalpojumu direktīvas ietvaros, kuras apjoms ir visai plašs un kur nozīmē e, vairākas izmaiņas nacionālajās likumdošanās. Un tas ir nešaubīgi nākotnes rīks, kas ir jāpiemēro balstoties uz analīzi katrā konkrētam gadījumam. Mums ir jārīkojas pragmatiski Es rēķinos ar parlamentu nepārtrauktu atbalstu, lai varētu uzturēt šī darba dinamiku. Paldies! Grazie! Paldies! Tagad diskusiju varam noslēgt. Balsošana notiks rīt, pulksten 12.30. Skatīsim nāk.